Es šeit paziņoju, ka priekšlikums par Savienības aktu par direktīvas 2006 412 grozīšanu par kopēju PVN sistēmu un ko ir iesniedzis deputāts Ričards Suļiks saskaņā ar reglamenta 46. pāntu otro punktu, ir pieņemams un nosūtīju to ekonu komitejai. Komiteja man tagad ir paziņojusi, ka tā nerekomendē šo priekšlikumu iesniegt parakstīšanai, tāpēc procedūra tiek uzskatīta par slēgtu. IMCO komiteja ir izplatījusi